Darbie kolēģi, sākam sanāksmi. Novēlu nu, jums visiem veiksmīgu darbu sveicu Eiropas parlamenta vicepriekšsādātoju Rainer Vīlandu, kurš ir atbildīgs par Eiropas parlamenta budžetu. Sirsnīgi sveicu ģenerālsekretāru Klausu Vēli. Bet pirms uh, ķeramies klāt vienīgajam darbkārtības punktam mūsu šodienas darbkārtībā, proti e, ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam. Es e, gribētu jūs e, lūgt runāt par revīzijas palātas jautājumu un tātad iekļausim šo punktu darba kārtībā. Ja nav nekādu iebildumu no jūsu puses, tad šis punkts tiks izskatīts papildus eh, jau paredzētajam punktam. Tātad tagad ķersimies klāt tam, kas ir paredzēts mūsu šodienas darba kārtībā. Un tas ir eh, budžeta projekts eh, Eiropas parlamenta budžeta tāme 2017. gadam. Atvainošos Sasolīkunga vārdā, kurš ir otrais parlamenta vicepriekšsādātājs, kurš ir atbildīgs par budžetu. Viņam šobrīd ir jāvada trialoga sanāksme par uh, ceturto dzelzceļa paketi un tās pārvaldību. Un, ja jūs piekritīsiet, tad sāksim uh, dodot vārdu referentam Indrekam Tarandam, un pēc tam uzklausīsim uh, Rainer Vīlandu, vicepriekšsēdētāju, un tad uh, parlamenta ģenerālsekretārs sniegs uh, prezentāciju apmēram 20 minūtes, un pēc tam būs jautājumu un atbilžu laiks. Un pēc tam izdarīsim secinājumus. Līdz ar to tagad dodu vārdu Indrekam Tārandam, lūdzu. Aitäh, herra prezident. Paldies, priekšsēdētā kungs. Voilà, es nis. Ehm, suur tänu kõikidele, kes on. es eh, vēlētos pateikties eh, ikvienam. kurš eh, ir devis savu ieguldījumu šā ziņojuma tapšanā, vēlētos pateikties uh, gan ēnu referentiem, gan arī ģenerālsekretāram Velskungam, mūsu komitejas sekretariātam un citiem darbiniekiem, kuri ir piedalījušies šā ziņojuma sagatavošanā. Paldies visiem! Paldies vēlreiz! Iesākumā man uzreiz ir jāpasaka, ka es domāju, ka šis ziņojums būs vieglas dabas bet izrādījās, ka maldējos. Iesākumā es domāju, ka tas būs tāds e, īpašs dokuments, e, kurā konfrontācijas ar dažādiem viedokļiem, kurā politiķi mēģinās pierādīt saviem vēlētājiem, ka viņi visu dara ļoti labi un pareizi, jo vienmēr jau var rast iespējas samazināt izdevumus un no otras puses būs sekretariāts un eh, priekšsēdētāja vietnieks, eh, kuri mēģinās tā kā iestāties par to, ka parlaments adekvāti var strādāt tikai tad, ja tam ir atvēlēts pietiekams finansējums. Un, eh, protams, Mēs eh, uz vairākiem jautājumiem esam paskatījušies grozējumos, un mēs neesam to iekļāvuši ziņojuma pamattekstā. Protams, man ļoti tuvs ir jautājums par lielāku caurskatāmību. Tomēr lielāka caurskatāmība ne tikai uz āru, bet arī parlamenta iekšējās darbībās un rīcībās un vēlētos pateikties gan ģenerālsekretāram, gan arī eh, ģenerālsekretāra vietniecei. Mēs eh, tikāmies šorīt, kurā runājām par ļoti delegātu delikātiem drošības pasākumiem un to organizēšanu. Un eh, šobrīd varu teikt, ka esmu tapis daudz gudrāks, balstoties uz to argumentāciju, kas man tika prezentēta. Un es ļoti gribētu, lai es būtu tik pieredzējis parlamentārietis Eiropas parlamentā kā Broka kungs, kurš šeit ir darbojies jau kopš 99. gada un zina, kā tas izskatījās tad un tā tālāk, bet jā, esmu pārliecināts, ka ziņojumā vēl šo to varētu palabot. Tātad proporcionalitātes princips. Runājot par jaunajiem un stiprākiem drošības pasākumiem Tas eh, ir vispārējā budžetā kā kategorija, un tāpēc es vēlētos uzsvērt, ka ir nepieciešama vēl par vairāk informācijas sniegšanu ne tikai man kā referentam, bet arī pārējiem komitejas deputātiem, kuri tad savukārt to varēs paskaidrot saviem kolēģiem politiskajās grupās jo patiesībā ir ļoti interesanti izprast to, kā katrs atsevišķais deputāts budžeta procesa beigās patiesībā uzmanību vērš uz tādiem niansētiem, sadrumstalotiem ikdienas dzīves aspektiem. Man tiek jautāts kaut kāds sīkums, mazums, un es to nevaru paskaidrot saviem grupas deputātiem. Tāpēc prasu šo papildus informāciju. Piekrītu ģenerāla sekretāra skatījumam. Tā tad, protams, ja mēs vēlamies stiprināt deputāta mandātu, tam ir nepieciešama adekvāts finansējums un kā tālāk strādāt eh, ar vēlētājiem un ko tas nozīmē, ko tas nozīmē mobīlais birojs un tā tālāk. Nākamais jautājums - ēku politika. Man eh, ēku politika vienmēr ir šķitusi pilnīgs vaiprāts, tāpēc vienmēr esmu dzīvojis īrētos dzīvokļos un īpašumu man nav. Tātad, bet tomēr budžeta procedūrā par ēkām ir jārunā. Un eh, šeit esmu uzsvēris eh, Paul Henry Spāk ēkas renovācijas izdevumus un renovācijas iespēju. Ja mēs skaidri zinātu, ko tad mēs vēlamies darīt, renovēt un pārtaisīt, tad jau tas ir eh, daudz skaidrāk. Un visbeidzot, tas treškārt par eh, šoferiem. Ēnu referenti ļoti argan organizēti šorīt agri no rīta bija gatavi par to diskutēt, un diskusijas bija auglīgas, bet šoferu pakalpojumi tā maigi varētu teikt, mēs ne visi izprotam to veidu, kādā šoferu pakalpojumi tiek prezentēti kā budžeta postenis. Un iespējams, ka nevajadzētu tam ķerties klāt, bet, protams, diskusijas par šo tēmu vēl būs. Un pēdējais sadarbību starp parlamentu un dažādām komitejām, reģionu komiteju, ekonomisko un sociālo lietu komiteju. Tā tad eh, mēs uzskatām, ka eh, parla parlaments ir gatavs šādai sabiedrībai un gatavs tur arī investēt. Tā tad. Tikai uzdodot jautājumus, mēs varam ko mācīties. Es uzdevu jautājumus, un līdz šim esmu saņēmis ļoti argumentētas atbildes. Ceru, ka šādā garā strādāsim arī turpmāk. E, iespējams, ka tāda ir arī stratēģija, jo stulbāk jautājumu es uzdotu, jo gudrāk atbildi saņēmu, bet e, tiešām atbildes bija ļoti labas. Šeit arī vēlētos beigt. Kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, lai izteikties varētu citi, komitejas deputāti. Un arī, lai dzirdētu biroja un sek ģenerāla sekretāra teikto. Paldies! Merci, monsieur le rapport. Paldies, referenta kungs, ka jūs uh, dalījāties ar mums uh, savā viedoklī. Un tagad vārds uh, Vīlanda kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī kolēģim Taranda kungam par šiem ievadvārdiem. No savas puses gribu teikt to, ka, manuprāt, ir ļoti patīkami, ka jūs uh, nenosaucat tādus plakatatīvus procentus uh, Es vēlos īpaši apsveikt to, ka pāris vietās, piemēram, 13. tāmas punktā ir pausts uh, slavinoši vārdi. Tāpat arī vēlos apsveikt to, ka jūs no savas puses 17. punktā IT jomā norādat uz to, ka mums zināmos jautājumos ir jābūt daudz ambiciozākiem, vai vismaz mēs tā varētu rīkoties, ka mums nevajadzētu aizmirst šos aspektus mūsu darbā, un cik lielā mērā tas viss atkal novedīs pie tā, ka mēs eh, likvidēsim faksa aparātus, nu par to mums vēl vajadzētu parunāt, manuprāt, gūtie rezultāti neattaisno risku, ka tādi ilgāk darbojošies parlamentu locekļi pret to pretosies. Jūs koncentrēties uz dažādām jomām un vēlos arī no savas puses eh, veikt attiecīgus komentārus pa jomām. Vēlos arī tagad runāt prioritārā kārtībā par tiem jautājumiem, kas šeit ir minēti. Katrā gadījumā 2016. gads būs tas gads, kurus skars dažādi ar drošību saistīti aspekti un pārdomas. Mums ir jāpadara tas darbs, ko mēs tagad gadu beigās saskatām kā luks un ASP, ieejas saistītais darbs. Un ja mēs turpināsim, iespējams, ka turpmākais darbs netraucēs e, mūsu ikdienas darbu, taču katrā gadījumā šie punkti ir saistīti ar izmaksām un katrs, e, katra ku, kopīgā ķēdīte ir tik spēcīga, cik tās atsevišķais um, posmiņš. Tātad mēs nevaram atstāt apkārt uh, mūsu ēkai tādus vienkārši pieejamas uh, stikla virsmas. Šeit jāpiemin arī tas, ka, ja personas pārzina plānus uh, un ēku plānojumu, tad ir iespējams iekļūt ēkā. Turklāt mums vēl vajadzētu domāt arī par jau 2017. gadu, kā mēs rīkosimies ar teritoriju apkārt ēkai, ko darīsim ar mūsu iekšējo drošības personālu, proti vai mēs vēlamies uh, bruņotus uh, drošības uh, cilvēkus vai nē, tas jautājums vēl nav atbildēts, tāpat arī šīs drošības dažādās pakāpes. Tāpat ir jārunā par policijas vai citu spēku esamību apkārt mūsu ēkām. Šie jautājumi nav tikai politiska rakstura, bet runa ir arī par naudas līdzekļiem. Iespējams, ka tos jānodrošina ne tikai parlamentam, bet arī citām institūcijām. Dažādas būvniecības pasākumi ap mūsu ēkām varu rēķināties, ka tie turpināsies vismaz turpmākos piecus gadus, un šeit radīsies lielākas investīcijas, izmaksu posteņi. Manuprāt, tiešām būs grūti šajās jomās uh, paredzētās izmaksas uh, izrēķināt skaitļos, bet katrā gadījumā viss ir saistīts ar drošības jautājumiem, un drošības jautājumi ir saistīti ar mūsu ēku politiku. Tātad dažādi ar drošību sastītie pasākumi noteikti ietekmēs arī mūsu būvniecības un ēku politiku. Turklāt ļoti liela uzmanība ir jāpievērš tam, cik tālu mēs īstenosim ēku sanāciju. 2017. gadā noteikti neradīsies lielas pozīcijas un jūsu virziens ir pareizs kad jūs aicinat jau priekšlaicīgi īstenot plānošanu. Es atkal gribu jūs aicināt būt daudz drosmīgākam, plānot daudz tālāk. Šeit ir jāņem vairāki apsvērumi. Un patiesībā, nezinot par to, vai vēl darbošos šajā no, namā, man ir būtisks jautājums par to, kad sākšu pirmos lielos sanācijas darbus šeit. Pirmkārt ir jāstrādā ar PHS ēku, pēc tam ASP ēku, Un patiesībā šāds liels sanācijas darbs var veikt tikai tad, ja ēka tiek slēgta uz zinām laiku, un šeit būtu loģiski izmantot gadus 2019 līdz 2024. Un tad var izmantot šīs vēlēšana, ar vēlēšanām saistīto periodu, kur šo ēku var izmantot piecu gadu laikā, lai veiktu sanāciju. Protams, ka mums ir jādomā par to, ko mēs vēlamies sasniegt saistībā ar šīm ēkām, vai vēlamies īstenot tādus minimālos renovācijas standartus, lai, piemēram, kā es pats personīgi to esmu piedzīvojis, spēles tik viegli vairs nenokļūtu 11. stāvā. Es tiešām birojā ieraudzīju pēli un neticu, ka viņa uh, brauc ar liftu, jo ir pārāk maza, lai tiktu klāt pie lifta pogām. Katrā gadījumā visu cieņu peles sportiskajām spējām, un nesen kolēģi ir sūdzējušies par žurkām, tātad ēkas noveco, un tās nav paredzētas zināmām lietām. Mēs šobrīd strādājam Strasbūrā un šeit tādās ēkās, kuras daļai tika šas uzbūvēts pirms 20, 25, 35 gadiem, kad viņš tikuši sāktas plānot Un pirms 35 gadiem uh, internets vēl nebija tā attīstījies. Un tad, kad parādījās internets, mums vajadzēja instalēt šajā sēkās uh, apmēram tūkstošiem metrus interneta kabeļu. Tātad mums ir jāpieņem lēmums par to, vai mēs vēlamies tādu vienkāršu sanāciju, izmantojot mūsu privāto budžetu, uh, vienkārši salabot uh, logus, čīkstošas durvis, vai arī mēs dodamies tālāk un pieprasām, lai logi ir ne tikai ar trokšņu izolāciju, bet ir energoefektīvi, um, apkur ir ergonomiska un kādā veidā mēs integrēsim arī šos drošības apsvērums, jo ēka nav uzbūvēts tādā veidā, kā mēs to darītu tagad, ņemot vērā visus drošības aspektus. Un, protams, ir vēl jautājums, vai mēs negribam daudz labāk izmantot ēku kub, kubatūru, jo pastāv šo ēku vidū vairāki kvadrātmetri, kas netiek izmantoti. Un mūsu sanākšanu telpām nevaram nodrošināt attiecīgās tulkošanas kabīnes un kā mēs integrējam ar apmeklētāju plūsmas. Par visiem šiem jautājumiem mums ir jādomā jau 2016. gadā. Un jums ir taisnība, kad jūs pieprasat, lai mēs uzsākam šīs pārdomas, jo, manuprāt, šiem aspektiem ir jābūt svarīgiem 2019. gada budžetā. Un trešais punkts, kuru jūs pieminējāt kā būtisku šoferu pakalpojumi. Nu, izteikšos atklāti, kaut arī mēs tiekam pārraidīti tīmeklī. Mums šeit bēģu tiesību ietvaros un Briseles uzņēmumu ietvaros nav iespējams paredzēt tādu šoferu pakalpojumu iepirkumu, kā to var izdarīt Vācijā, Bundestāgā, kur tiek iepirkti zināmi, zināms skaits kilometru gadā. Tos var izmantot 24 stundas diennaktī, Un ja, piemēram, kādā svētdienā, aprīlī, mūsu prezidents vienkārši pazūd, un tad nākamajā dienā ir paredzēts vēlēšanas, tad neatkarīgi no dienas šīm uzņēmumam ir jānodrošina savi šoferu pakalpojumi, citādi viņam ir jānodrošina pat uh, taksī pakalpojumu, un mēs šādā veidā šeit nevaram darboties. Tātad vai nu izmantosim Uber pakalpojums, ko neviens nevēlas, vai arī mums ir jāpredz internalizācija. Es jau kādus 5-6 gadus nodarbojos ar šo jautājumu kopā ar Lulīngas Bērens kundziem, apmeklēju Berlīnu, iepazinos ar šo sistēmu, un mēs redzējām Hāren kungs, kā Šajos juridiskajos apstākļos mēs nevaram paredzēt tādus iepirkumus, kāda būtu iespējama, piemēram, Berlīnē. Un vēl viens tāds neliels jautājums, vien jau es pieminēju, 14. punkts saistībā ar dokumentiem, papīriem. Šeit mēs varētu rīkoties netik ambiciozi, esam jau daudz ko panākuši, taču mums ir jāņem vērā cilvēciskais aspekts, un par 12. punktu būtu ļoti pateicīgs ja jūs tā pamatotāk šeit iekļautu skaidrojums. Jo, manuprāt, tā sajūta, ka lietas ir pasliktinājušās, varētu būt uh, radusies saistībā ar to, ka pēdējos četros mēnešos mēs piedzīvojām ierobežojumus piekļuvēju ēkām. Nu, atvainojiet, priekšādā vēl aizmirst pāris lietas. Pirmkārt, nedomāju, ka ar šo caurskatāmības eh, pieeju eh, mēs varēsim ar šo tām reāli ietaupīt līdzekļus. Mums ir tāds personāls, kāds ir, un iespējams, ka mums būs arī pilnīgi citāds izmaksas uz atsevišķiem personām. Tādēļ šeit ir būtu citas fiksētās summas citādu iemeslu dēļ, un Tārenkungs, varbūt, ka jūs varat to norganizēt, ka kāds to varētu izlasīt. Vāciska man neizdevās panākt tulkojumu, taču Kalsrolē Vācijas konstitucionālā tiesa nesen ir izteikusies par to, cik šīs fiksētās summas ir juridiski pieņemamas un pamatotas. Un pēdējais punkts, nevar atrast, kurā punktā īsti konkrēti tas ir, bet jūs runājat par tiem datiem un informāciju, ko mēs eh, nodrošinām, kur ir eh, īpaši runa par eh, deputātu rankingu. Es esmu pret kvantitatīvo pieeju saistībā ar to, kā tiek izvērtēta deputātu paveiktais. Ir tagad jau tādi deputāti, kuriem ir apmēram 900 uzstāšanos un uh, simtiem grozījumu, un viss tiek šeit saražots masveidā. Taču bieži vien tas nav saistīts ar pareizu atbilžu iegūšanu, bet gan ar savas personīgās statistikas uzlabošanu. Un es gribētu tiešām nopietni lūgtu budžeta komitejas locekļus apmeklēt mūsu tīmekļa vietu, kur ļoti skaisti ir parādīts pārskats par mūsu aktivitātēm, taču nevajag tad norādīt tādu informāciju, cik runas konkrēti cilvēki runā, kad jūs piemēram, aplūkosiet manu profilu, Vīlanda kunga profilu, tad jūs redzēsiet, ka es simtiem reizi eh, izteicies, bet tas, tur ir iekļauts taču arī tie gadījumi, kad es esmu devis kādam vārdu vai kādam pateicies kā vadītājs, un tas ir atkarīgs, eh, tas, tas ir atšķirīgi no tā, kad es esmu reāli izteicies, un tas taču viss ir saistīts ar izmaksām, kas ir saistīts ar mūsu operatoriem, tehniķiem un tā tālāk. Tas, ka mēs vienkārši norādām, cik reizes kāds ir runājis, un tad uzņemamies atbildību par to, ka vicepriekšsēdājs nav balsojis. Mums ir kāds, eh, kāda persona, kas atrodas eh, stāvoklī vai ir saslimusi. Par šiem cilvēkiem es nevaru uzņemties politisko atbildību. Un patiesībā jūsu ziņojumu vajadzētu runāt par to, ka mēs izsītrojam šo informāciju, šos skaidrus mūsu mājaslapā. Tas, kas uzskata, ka izvērtējot politiķa labo vai slikto darbu, ir būtiski šie. Uh, šis uh, uzstāšanās biežums, tad viņam pašam vajadzētu tos izskaistīt. Par to es nevaru iebilst, taču jūsu Tāran kunga uzdevums un apņemšanās uh, turpināt šo ceļu un norādīt vēl sīkāk šo informāciju, manuprāt, ir milzīga kļūda. Iespējams, ka tā ir tāda caurskatāmība, tā ir viltus caurskatāmība. Mēs tad pārvietojamos no labas pārvaldības uz sliktu pārvaldību, kad vienkārši palielinam mūsu uzstāšanās skaitļus. Un, manuprāt, mums vajadzētu nomainīt šādu praksi. Pagājušajā parlamentā mums bija 17 tūkstoši balsojumu skaidrojumu, 17, 70 tūkstoši piecos gados, un šie skaidri tikai pieauga. Un tad, kad šie prasi, pr prasības komisijai kļūs mazāks, tad mēs daudz pamatotāk varam vērsties pie komisijas un teikt, jā, jūsu atbildēm ir jābūt labāk. Taču šie nabaga cilvēki, kuriem ir jāatbild uz šādiem milzu blāķiem jautājumu, tad mēs arī darbosimies kā konvejers Un tāds darbs nav labs un nav atbalstāms. Mums ir jātiek prom no šīs kvantitatīvās pieejas. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Nav vienkārši novērtēt eh, katru sniegumu. Līdz ar to jāsaprot, ka nedrīkst eh, pārāk pieķerties skaitļiem un tādai atvērtēt deputātus. Ģenerālsekretāra kungs, vai jūs vēlētos lielos vilcienos ieskicēt uh, Eiropas parlamenta budžeta projektu, ko jūs esat izstrādājuši 2017. gadam? Jā, sirsnīgs paldies, priekšsādātāji. Varbūt vispirms atgādināšu laika grafiku. Budžeta provizoriskais projekts ir 1. februārī prezentēts jau prezidijā. Šodien mums ir iespēja ar budžeta komiteju diskutēt par to. Prezidijs tad eh, pēc tam atkal skatīs 7. martā šo dokumentu, un tad eh, mēs pieņemam, ka būs sarunas starp prezidiju un eh, budžeta komitejas deputātiem, un ka tad galīgais rezultāts ar balsojumu plenārsēdē būtu gaidāms 14. aprīlī. Jūs zināt, ka jau divus gadu desmitus un pat ilgāk parlamentam tradicionāli ir tiesības 20% eh, eh, no Eiropas Savienības eh, budžeta administratīviem izdevumiem uzņemties savā atbildībā, un es redzu, ka šeit jūs piedāvājat tikai 19,26 procentus uh, no administratīviem izdevumiem. Tas ir uh, otrais zemākais rādītājs pēdējo astoņu gadu laikā. Struktūrāli uh, priekšlikums ir organizēts tāpat kā pagājuši gadu, ļoti līdzīgi, un tas arī bija budžeta komitejas priekšlikums, proti ir vispirms parasti izdevumi, pēc tam īpašie uzdevumi. Diemžēl jau pagājušajā gadā arī bija drošības jomā šādi izdevumi, arī šogad ir 2% drošības jomā līdz ar to ir 0,9% pieaugums, uh, līdz ar to, ka padomi izlēma, ka īru valoda kļūs par pilnvērtīgu Eiropas Savienības valodu, un tas attiecas uz tūkošanu gan rakstiski, gan mutiski. Un tas nozīmē, ka principā šī struktūra ir uh, līdzīga, kā bija 2016. gada budžetā. Uh, pilnīgi noteikti drošība ir ļoti svarīgs jautājums, nevisai iepriecinošu iemeslu dēļ. Uh, Un ja mēs raugāmies uz lietām globāli, tad gandrīz katru nedēļu ir uzbrukumi un um, mēs uh, tātad redzam, ka tuvies austrumos notiek karš un tajā piedalās arī vairākas Eiropas Savienības dalība valstis un tas uh, pilnīgi izmaina apdraudējuma situāciju, ar kur mums diemžēl ir jārēķinās Tas nav pagaidu stāvoklis, eh, kas ilgs dažas nedēļas, bet mums jārēķinās, eh, ka tas mums pavadīs vairākus gadus. Klāt nāk tas, ka mūsu darba vietā Briselē ir arī uh, liela koncentrācija ar islāmistiem, uh, par ko uzzinājām diezgan detalizēt saistībā ar Parīzes teroraktiem. Paldies Dievam, parlaments jau kopš 2009. gada regulāri ir īstenojis pasākumus, lai savu uh, drošību uh, uzlabotu un uh, arī organizāciju uzlabotu šajā jomā. 2009. gadā tika izveidota nodaļa, pēc tam uh, tas kļuva par direktorātu, pēc tam par ģenerāldirektorātu, Soli pa solim mēs atvadījāmies no ārējiem pakalpojumu sniedzējām un uh, sniedzējiem un šos pakalpojumus internalizējām. Un strateģiskā kontrole pār mūsu drošību atkal ir mūsu rokās, tā vairs nav ārēju uh, pakalpojumu sniedzēju rokās, tie ir mūsu pašu darbinieki, kas nodrošina drošību parlamentā. Mēs reaģējām arī jau eh, janvārī uz uzbrukumiem Parīzē ar Charlie Hebdo. Mēs izlēmām stiprināt eh, un pār, pārorganizēt IEIS, eh, e divas galvenās IEIS, lai līdzīgu uzbrukumu gadījumā uzbrucēji nevarētu uzreiz iekļūt visā parlamentā, bet tiktu aizturēti slēgtā telpā. Šie darbi šobrīd aktīvi notiek Luksemburgas laukuma ieeja jau ir pabeigta un virts ielas ieeja, tās remontdarbi tik pabeig, tiks pabeigta aprīlī. Prezidijā tika nolēmts eh, arī ieviest jaunas caurlaides 2017. gadā, kas būs eh, grūti viltojamas. Un tagad, eh, un arī tā lēma prezidijas pēc pirmajām debatēm, mūsu uzdevums ir uh, Uh, sistemātiski novērst pārējos vājos punktus drošības jomā un pakāpeniski tātad šeit panākt uzlabojums. Proti, ne tikai uh, divām jaunajām uh, ieejām jāatbilst augstākajiem drošības standartiem, bet visām parlamenta ieejām tam ir jāatbilst, jo ja kaut viena ieeja būs neatbilstoša, tad uh, drošība nebūs pietiekamā līmenī. Tas ir jādara pakāpeniski attiecībā uz galveno ēku, bet arī uz pārējām ēkām, arī ēkām Strasbūrā un, protams, arī jaunajām ēkām uh, Luksemburgā, kad ēka un uh, Martens ēka Briselē. Otrakārt ir īpaši neaizsargāti logi, kurus šobrīd tā vairs nebūvētu, uh, Tas jo īpaši attiecas uz to uh, vietu, kas ir uh, pie ēdnīcas, un arī uh, deputātu restorānu logi ir neaizsargāti. Šie lielie logi ir uh, bīstama vieta uh, uzbrukuma um, gadījumā, jo uh, stikli plīstot kļūtu par ieroci. Un līdz ar to uh, šīs stikla virsmas ir attiecīgi uh, jānodrošina. Uh, Tagad ir dažādas tehniskas iespējas, kas tiek pētītas, kā to uzlabot. Mēs vēlamies galveno ēku aizsargāt arī pret uh, iespējamiem uzbrukumiem ar transporta līdzekļiem, un uh, ir jāpārbauda uh, tas, ko pieminēja jau Vīlānda kungs, proti vai uh, galvenās ielas uh, pie plenāsēžu zāles, uh, uh, Vircaku iela un Rutie iela, vai tās būtu atstājamas visiem pieejamas kā ielas, vai tomēr nevajadzētu tās slēgt, proti pārvērst par gājēju zonām. Tās ir diskusijas, kuras eh, ir jāīsteno ar Bēļģijas iestādēm. Un eh, martā arī Vīlāna kungs vadīs šīs diskusijas, un tad būs iespēja runāt par šīm eh, lietām. Kopš janvāra Beļģijas iestādes mūs aizsargā, tā ir ārēja aizsardzība, ēku ārpusē, un šī aizsardzība tiek aizvien stiprināta, un mēs parūpēsimies arī par to, lai e, šiem te e, cilvēkiem būtu arī iespēja uzturēties parlamentu telpās. Nākamais jautājums, kas jau tika pieminēts, ir šoferu dienas Eh, par to esmu intensīvi runājis ar priekšsēdētāju, arī prezidijā bija intensīvas diskusijas. Šeit vēl nav pieņemts tāds noslēdzošs lēmums. Priekšsēdētājs lūdza nākamajā prezidija sanāksmē iekļaut šo jautājumu, tas būs 7. martā. Tomēr mēs uzskatām, ka drošības apsvērumu dēļ, bet arī, lai šo dienestu saprātīgi organizētu attiecībā uz darbinieku sociālo aizsardzību, mums ir uh, jādomā par internalizāciju. Otrs jautājuma bloks ir valodas. Esmu jau minējis, ka īru valoda kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības darbu valodu. Klāt nāk tas, kas varbūt eh, visiem vēl nav tik skaidrs, bet eh, kas eh, sarunās starp Kipru un Kipras Turcijas daļu, um, ka tur ir labs virziens un ka varam, protams, nevaram zināt, kā šīs sarunas beigsies, bet uh, ir pamatots cerības, ka uh, varētu panākt vienošanos starp šīm teritorijām un uh, Uh, Kīpra varētu uh, kļūt atkal par vienotu teritoriju. Un tas, protams, nozīmētu, ka arī uh, Kipras ziemeļu daļas valoda, turku valoda būtu jāpiedāvā mūsu dienestos. Protams, tas būtu atkarīgs no sarunu virzības un uh, salas atkal apvienošanās un tas novest pie tā, ka mums būtu jāpievieno Eiropas parlamentā 25. valoda. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai valodu dienesti tiktu efektīvi organizēti. Redzēju ziņojumā arī, ka referentam šis jautājums ir būtisks. Mēs esam pēdējos gados veikuši uh, milzīgas uzlabojumus uh, ne tikai mutiskās, bet arī rakstiskās tulkošanas jomā. Uh, bet mums ir nepieciešamas eh, tālākas eh, reformas, lai daudzvalodību eh, varētu saglabāt nākotnē un tas būtu finansējams. Un tāpēc visām iesaistītiem pusēm būs šeit jāstrādā. Par ēkām ir, kad ēkas, Konrāda Adenauera ēkas projekts Luksemburgā, tur ir progress. Prezidijas pagājušā gada vasarā balstoties uz manu priekšlikumu, um, nolēma samazināt uh, ēkas apjomu un tādējādi varētu ietaupīt 50 miljonus eiro. Un tad uh, mēs Luksemburgā varētu izmantot uh, to pašu kvadrātmetru uh, formulu, proti 11 kvadrātmetri uh, uz darbinieku, to, varētu, to varētu izmantot arī Luksemburgā, jo tādu formulu tiek izmantot Briselē. Un balstoties uz to, mēs šos 8200 darbiniekus un 600 ārējos darbiniekus varam atbilstoši mūsu uh, Uh, darba nosacījumiem arī uh, nodarbināt Luksemburgā ar samazinātu uh, platību un izmaksu ietaupījumu apmēram 50 miljonu eiro apmērā. Vai vēlāk, kad būs kāda paplašanāšanās, būs nepieciešams paredzēt vēl vairāk vietas, to var lemt nākamajā sasaukumā, bet katrā gadījumā būtu bijis nepareizi tagad izraisīt liekas e, izmaksas, uh, radot eh, telpas, kas varbūt netiktu izmantotas šobrīd. Martens ēka eh, tiek um, gatavota uh, un uh, 2016. gada aprīlī tad varētu um, būt pieejama šī ēka bez uh, apdaras. Novembrī. Mit dem Haushaltsausschuss Es wird, uh, uh, Eiropas vēstures nams tiks atvērts uh, rudenī. Ir pieaugušas izmaksas attiecībā uz drošību, jo jaunajos apstākļos secinājām, ka drošības kontroli ir jāīsteno pieejas, un uh, šis uh, lēmums bija atšķirīgs pirms dažiem gadiem, bet tagad situācija ir mainījusies. Uh, Ar 800 tūkstošiem eiro komisija katru gadu piedalās finansējumā, kas attiecas uz Eiropas vēstures namu atvēršanu. Um, tātad tas būtu, tad, tad, tad, tad vēstures nams varētu būt atvērt uh, visas nedēļas dienas. Ātrie ēkas un apmeklētāju um, ap, vietas, um, tas būs pieejams. Uh, arī apmeklētāju grupām, uh, lai varētu sarun, tikties ar deputātiem. Luksemburgas stacijas pārbūve arī tiks noslēgta šā gada laikā, un mēs ceram, ka tas uh, būs uh, gatavs arī viss uz um, Eiropas vēstures nama atvēršanu. Tas nozīmē, ka tas vairs neietekmēs 2017. budžeta gadu. 2016. gadā tiks uh, noslēgt arī uh, Havela ēkas uh, remonts. Tur būs apmēram 300 biroji deputātiem. Un uh, mini parlamentārijas tiks izveidot Strasbūrā un arī Berlīnē. Un tas tiks atvērts 2016. Uh, gada maijā. 2016. Uh, gads uh, ir gads, kad eh, īstenosies daudzi eh, lēmumi, kas tika pieņemti pirms vairākiem gadiem. Līdz ar to 2017. gadā jau būs tāda vieglāka situācija un eh, nebūs ietekmes budžetu. Referents ļoti pareizi norādīja uz to, ka mums tik un tā ir nepieciešama laicīga ēku stratēģija, tā drīzāk šim sasaukumam nav tik uh, nozīmīga, bet mēs visi zinām, ka ēku jautājumi ir ilgtermiņa jautājumi. Tas nozīmē, ka ir jāveic sagatavošanas darbi, ir jānoslēdz līgumi, jāīsteno plānošanas darbi. Tātad, ja mēs nākamajā sasaukumā vēlamies pieņemt lēmumus ēku jomā, tad mums ir nepieciešama vidēji termiņa ēku stratēģija, lai veiktu nepieciešamos sagatavošanas darbus. 2015. gada septembrī ir eh, piedāvāts projekts eh, tam, un galvenais jautājums ir eh, Polonarijas pāka ēkas remonts. Atbildīgais vicepriekšādātājs Vīlanda kungs jau par to izteicās. Jautājums ir, ar kāda līmeņa ambīcijām, ar kādu ambīciju līmeni mēs vēlamies īstenot šos remontu darbus. Viens elements, kas noteikti ir jāņem vērā, ir jautājums par to, kādas mums ir vajadzīgas, vajadzības valodu ziņā vidējā un ilgā termiņā. Šobrīd ir tikai viena sēžu zāle, kurā patiešām var nodrošināt visas 24 valodas. Visās citās uh, zālēs, telpās ir maksimāli 19 valodas. Tas nozīmē, ka mēs esam uzņēmušies uh, īstenot, apņēmušies īstenot eh, daudzvalodību visās valodās, un eh, nav jau tā, ka mums trūktu tūki vai naudas, bet mūsu uh, telpu infrastruktūra neļauj mums pildīt šo pienākumu, kur mēs uzņēmāmies, proti visiem deputātiem nodrošināt uh, mutisko tulkojumu viņu valodā, lai viņiem tas tiešām būtu pieejams šis pakalpojums. Ja mēs tam papildus raugāmies, ka, kā jau es pieminēju, Kipru, un ja mēs raugāmies uz Serbiju, Bosniju un uh, Albāniju, Fairom un Melnkalni, kā kandidātu valsts, tātad jau tagad ir kandidātu valstis, kas uh, novest pie 30 valodām kopā. Tātad, ja mēs Eh, vēlamies saglabāt tagadējo valodu režīmu, lai katrs eh, deputāts varētu patiešām strādāt savā valodā, ne tikai, ka tas būtu nodrošināts uz papīra, tad mums eh, būs jāatbild uz jautājumu, kā mēs radīsim tādu uh, infrastruktūru, lai šīs tiesības pastāvētu ne tikai uz papīra, bet būtu īstenojams arī, īstenojams arī praksē. Paldies! Merci, monsieur le. Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Tagad uh, uzklausīsim ēnu referentus, ja viņi grib izteikties. Vārds Rūbīgkungam, lūdzu. Jā, rīktiecīgi. Uh... Paldies par šīm precīzajiem, precīzajām prezentācijām. Manuprāt, Eiropas parlaments tiešām saskars ar jauniem izaicinājumiem, īpaši drošības jomā. Un mēs jau arī tagad uh, lemjam par mūsu kolēģu drošību turpmākajās dienās, nedēļās, mēnešos, gados. Tādēļ man ir būtiski izstrādāt stratēģiju, ko mēs varam darīt personiski, saistībā ar šiem pilnībā automātiskajām pieejas kontrolēm, sejas identifikācijas sistēmām, jo šobrīd patiesībā nekas netraucē piekļūt šīm telpām, un kādu laiku, piemēram, Austrālijas parlamentā ir tāda prakse, kā drošības darbinieks automātiski pie ieejas kontrolēm uh, var ieraudzīt cauriešās personas fotogrāfiju, tiek skenēta šī cilvēka galva, tas nerada nekādas problēmas, un es domāju, tas atvieglot arī piekļuvis kontroli mūsu darbiniekiem un padarītu to daudz uh, vienkāršāku. Protams, ka saistībā ar mūsu trim atrašanās vietām šī koncepcija jāpiemēro ne tikai Briselē, Strasbūrai, bet arī Luksemburgai. Un šeit ir jādomā par iespējamiem racionalizācijas soļiem saistībā ar šo trīs atrašanās vietu koordināciju. Jo, protams, ka jaunās uh, valodas tehnoloģijas var mums uh, nodrošināt ieguvumus efektivitātes jomā, un paredzot jauno plānošanu, mēs varētu domāt par automatizētām pakalpojumiem, dažādām uh, tikšanām un kā mēs varam šos pakalpojumus uzlabot. Vēl viens projekts, par kur esam arī nolēmuši, proti, ka visām publiskajām telpām gada laikā ir jāgūst 3% energoefektivitātes ietaupījumi. Šis uh, lēmums arī ir jāņem vērā mūsu plānošanas procesā. Paši mēs esam to pielēmuši, paši vēlamies arī īstenot un tas noteikti novedīs pie ietaupījumiem. Cerams, ka šī ēku ergonomikas uh, gaitā gūt, uzlabošanas gaitā gūtie ietaupījumi varēs uh, laika gaitā noslēgties ar pozitīviem rezultātiem. Par Taranda kunga paveikto šajā ziņojumā viņa paustā vēlme par uh, agrākajiem deputātiem par šo Strasbūras praksi, kur deputāti neatkarīgi no savām partijām un valstīm var tikties. Šāda tikšanās ir bijusi pozitīva, ja visas ēkas Eh, telpa Strasbūrā tiek izmantot, šeit var uzņemt apmeklētājs, mēs šeit paredzam dažādas darba pusdienas un brokastis, Elzasas un Vācijas dažādiem reģioniem, pastāv dažādi pārobežu sadarbības pasākumi, tas veicina arī kontaktus ar Strasbūru un Strasbūras reģionu, jo mēs eh, taču nevēlamies Strasbūrā būt tāds svešķermenis, bet mm, gribam šeit aktīvi rīkoties. Šajā sakarībā piedāvāsim arī savu grozījumu priekšlikumu un esam pārliecināti, ka saņemsim nepieciešamos parakstus no visām politiskajām grupām. Manuprāt, šāda, šāda asociācija nedrīkst tik novērtēt par zēmu, ņemot vērā visus arī sociālos aspektus. Runājot par pašreizējo krīzi, manuprāt, ir būtiski pieminēt saziņas stratēģiju, kāds pas, kāda pastāv Eiropas parlamentam, ja mēs redzam, uh, cik plaša dezinformācija tiek izplatīta ārpus Eiropas Savienības, un tas viss ir saistīts ar Briseli, ar Strasburu un tā tālāk, tad, manuprāt, pilsoņu interesēs ir tas, ka mēs mūsu informācijas kampaņas stiprināt. Šeit es īpaši gribu runāt par jaunu žurnālistu izglītošanu, ka mēs nodrošinām viņiem iespējas iepazīties ar Eiropas parlamenta darbībām, iegūt uh, pragmatisku informāciju un iepazīties arī ar politisko darbu, un tādējādi viņi varētu arī attiecīgi caurspīdīgi atspoguļot mūsu politisko darbu. Manuprāt, šāds Eiropas mēdīju un izglītības centrs tieši krīzes laikos būtu ļoti svarīgs, jo uh, deputāti saņemtu labākas iespējas sazināties, un, manuprāt, tieši saistībā ar sociālajiem mēdījiem tas ir būtisks jautājums. Manuprāt, tas arī bija vissvarīgākais no mūsu puses. Paldies! Merci, Rubik. Paldies, Rubik kungs. Tagad Dulono kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies par uh, šiem skaidrojumiem uh, vicepriekšsādātājiem un uh, ģenerālsekretāra kungam šī informācija tiešām bija ļoti interesanta, un es gribētu pateikties referentam, kurš eh, ļoti eh, labi ir ilustrējis eh, šos priekšlikumus attiecībā uz drošību, uz kiberdrošību, uz ēkām, jaunām valodām, šoferu dienestu un tā tālāk. Gribēju pateikt, ka šis budžets pat, ja tas ir ierobežots, zem 20% no Eiropas budžeta un ka tas ir zem uzraudzības no pilsoņu, bet arī no žurnālistu puses. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem un ļoti precīzi jāstrādā, jārunā par to, ko mēs darīsim. Kas mūs satrauc sociāldemokrāta grupā ir šis vispārējais palielinājies par 3,9% inflācija tiek pasludināta kā 1,7%. Tie ir oficiālie skaitļi, jo ir e, valstis, kurās nav inflācijas. Un mums ir jādomā par šiem jautājumiem. Tā ir pirmā problēma. Tātad, kāda ir reālā inflācija Eiropā? Mēs varbūt varētu saņemt precīzākus skaidrojumus par šo jautājumu. Un tad uh, ir uh, būvniecības uh, izdevumi, kas ir ļoti palielināti, un uh, drošības izdevumi. Un tas rada problēmas saistībā ar pašu Eiropas budžeta struktūru. Te tiek sajaukts viss uh, funkcionēšana un investīcijas. Man, uh, um, es esmu strādājis uh, vietējās pārvaldes iestādēs, un tur bija savādāk. Tātad varbūt eh, vajadzētu padomāt par šiem jautājumiem, vai to nevajadzētu nošķirt. Un tas būtu tad skaidrāk saprotams, kur ir mūsu izdevumi. Un, protams, par drošības jautājumiem un par ēku jautājumiem tur mēs nevaram par to iebilst, un arī par kiberdrošības jautājumiem, bet uh, mums ir tā skaidrāk jāprecizē uh, šīs lietas par to, kādi priekšlikumi tiek izteikti, kādi eksperti tiek pieņemti un kas tiek darīts, kādi ir plāni, kā organizēt drošību Eiropas parlamentā, lai mēs zinātu, kas tad tālāk notiks turpmākajos gados. Tas man šķiet ļoti svarīgi. Jūs visi runājāt par šiem te neaizsargātiem logiem ēdnīcas un restorāna uh, Uh, pusē. Tas tiešām tā ir, ir dažādi veidi, kā varētu uh, nodrošināt labāku drošību šeit, uh, un tāpēc ir jāapskata visi šie varianti. Tā ir, ka pagājuši gadu bija 15 miljonu eiro papildus, nezinu, vai to varēsim katru gadu tā paredzēt. Un šeit arī uh, ir jānoregulē, kur ir runa par darbību un kur ir runa par investīcijām. Tad par šoferu dienestu. Mēs principā pret to neiebilstam, bet uh, tur ir vajadzīgi precizējumi. Kas aiz tās lēpjas, ja tā var teikt? Ko tas var mums dot Eiropas parlamentam un Eiropas parlamenta deputātiem? Un ko tas var dot arī šoferiem, jo mums ir jādomā par to, kāds būs viņu status vai viņi būs tikai šoferi, vai viņiem būs citi uzdevumi, vai viņiem būs apmācības un tā tālāk. Tur ir dažādi jautājumi, ko var uzdot. Un es gribētu tādu skaidrāku atbildi par šo jautājumu. Tad par eh, deputātu darbu ārpus darba vietas un kā viņiem palīdzēt. Jā, uh, Eh, informātikas līdzekļi, eh, ir ļoti labi, ka tos var izmantot, un tas ierobežo um, papīra lietošanu, bet eh, jā, nu jau tagad deputāti var strādāt savos vēlēšana apgabalos, bet varbūt vajadzētu paraudzīties uz to, kāda ir pieeja Eiropas parlamenta deputātiem no vēlēšana apgabaliem. Tas man šķiet interesants jautājums par pētniecības dienestiem Eiropas parlamentā. Es gribētu teikt, ka ir vairāk jādod priekšroka kvalitātei, nevis kvantitātei. Ir vajadzīgi šādi pētījumi deputātu darbā, bet ir uh, jāraugās, kāda tad ir šie pētījumi, un bieži vien uh, šie pētījumi ļoti mulsinoši. Uh, deputātiem un nemaz nepalīdz strādāt. Tātad ir jāprecizē šo eh, jautājumu loma. Tālāk par eh, pārstāvniecībām, par komunikāciju un par pārstāvniecībām. Un šis mini parlamentārijums Strasbūrā, es sapratu, ka 9. maijā jau būs tāds pats arī Berlīnē, tad eh, jautājums ir, eh, vai ar to nepietiktu, vai arī varbūt dalībvalsts var uzņemties atbildību par šīm lietām. Un tagad eh, par dažādajiem priekšlikumiem, kas te tiek izteikti par uh, šiem dokumentu uh, transportēšanas veidiem, par šīm kastēm, metāla kastēm, kurās tiek transportēti dokumenti. Tas ir milzīgs darbs, tās ir vairākas smagāšu mašīnas, kas ved dokumentus uz Strasbūru un atkal atpakaļ. Vai mēs šeit nevarētu kaut kā kaut ko samazināt un ietaupīt, varbūt uh, salikt dokumentus kopā vienās kastēs, lai nav pustukšas kastes un uh, jādomā arī par šīm automašīnām. Uh, Par mašīnām. Mēs, protams, atbalstām elektriskās uh, automašīnas, uh, jo īpaši īsiem uh, attālumiem, piemēram, uz staciju vai no stacijas atvest, tur, manuprāt, būtu ļoti saprātīgi domāt par elektrisko automašīnu izmantošanu šādiem braucieniem. Un jādomā arī par deputātu braucieniem. Uh, kā samazināt uh, izmaksas. Uh, jā, bet, protams, ir jādomā, uh, kas tie par braucieniem ir īsāki braucieni, bet ja ir jābrauc, jālido tālāk, tad tur šis samazinājums jau sāk satraukt. ģenerālsekretāra kungs, eh, vicepriekšstādātāja kungs, priekšstādātāja kungs, tās bija manas eh, piezīmes, droši vien kolēģi arī izteiks komentārus, es vienkārši noslēgumā gribēju vēl uzsvērt eh, ideju, ka ir noteikti jāsaglabā daudzvalodība, pat ja tas ir dārgi, bet tas ir mūsu Eiropas Savienības DNS un uh, Ja turku valoda arī pievienosies eh, mūsu valodu klāstam, tas noteikti ir apsveicami. Tā būs laba ziņa Kiprai. Un eh, es domāju, ka daudz valodību noteikti ir jāsaglabā Eiropā. Paldies! Paldies! Un tagad no EKR grupas eh, Hašvartkungs laikam nevarēja ierasties, jo viņam ir kaut kas jādara apvienotie karalistē Torvaldkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Have... Un eh, tūlīt vēlētos pateikties igauniski. Liels paldies! Tas bija Indrikam teikts. Un tad eh, pāriem pie normālās eh, procedūras. Manā gadījumā tas nav somu valodā, jo mana, mana dzimtā valoda ir zviedru, tāpat nav īru. Tas bija tāds īs komentārs par tulkojumiem un tulkošanu. Burtiski pāris eh, teikumu par eh, tas ir eh, E un H punkts, manuprāt, vajadzētu būt 4,3 un nevis 43 miljoni. Bet es vēlētos tā sīkāk saprast, par ko iet runa. Un nākamais, manuprāt, būtu viedi nodalīt drošības jautājumu no īru valodas jautājuma. Vienlaicīgi man šķiet bezgaumīgi griezties pie ģenerāla sekretāra ar lūgumu pie īru deputāta, ka ģenerāla sekretārs varētu griezties pie īru deputātiem ar racionalizāciju, un to jau Svifts teica pirms 300 gadiem, kad viņš pēc uh, bada nāve Sīrijā teica, ka e, varētu šo um, problēmu atrisināt, kartupeļu trūkumu atrisināt ar to, ka viņi vienkārši ēstu īru bērnus. Uh, I think we have some second thoughts about. Ir arī citi jautājumi par darbu vēlēšanu iecirkņos. Noteikumu šim darbam nav. Es eh, nāku no valsts, kur man ir jābrauc 1300 eh, km no Helsinkiem uz Ucjoki un eh, Luksemburgas pārstāvim no viena valsts punkta līdz otram tālākais attālums ir 88 km. Tātad uh, vēlēšanu teritorijas dažādās valstīs ir stipri atšķirīgas. Un domāju, ka pie tā vajadzētu piedomāt. Nākamais uh, mūsu ceļojuma atskaitas vai tās tiek digitalizētas. Mēs daudz runājam par digitālo laikmetu, bet eh, ceļojuma atskaites eh, mēs eh, joprojām iesniedzam gandrīz tāpat kā Gutenberga laikos, un visticamākais, ka to tomēr vajadzētu parisināt. Indraks jau teica par ēku politiku. To atbalstu. Uzskatu, ka mini parlamentārijas un tas jau šeit izskanēja. Ja mēs vēlamies uzcelt mini parlamentārijas visās 28 dalību valstīs, tad domāju, ka mēs nonāksim nepatīkamā situācijā. With... Mm. E, nākamais par elektriskajām, elektriskajiem automobīļiem. Tesla ir ļoti dārga mašīna. Tad hibrīds ir ļoti dārga mašīna un tas nebūs risinājums. Pat ja mēs vēlamies būt zaļāki nekā esam patiesībā, tas diez vai mums palīdzēs. Tā tad šeit jau izskanēja par šiem, um, ir tādi, kuri vēlas runāt par niansēm un ir tādi, kuri vēlas runāt par lielām lietām, piemēram, par š, šī nevajadzīgā ceļošana uz Strāsburgu. Bet patiesībā uzskatu, ka Endriks ir veicis milzīgu darbu un ceru, ka izdosies atbildēt vēl uz šiem jautājumiem, kurus tikko uzdevu. Paldies! Merci. La parole est maintenant à Monsieur Marži. Euh... Paldies, tagad vārds Maržī kundzei, kura uh, varbūt uh, izteiksies Nerjāts kundzes vārdā. Paldies, priekšstādātāji, paldies, vicepriekšstādātāji kungs, ģenerālsekretāra kungs. Ar šo parlamenta budžeta izskatīšanu mēs pieskaramies ļoti delikātiem jautājumiem. Jūs par tiem atgādinājāt drošība attiecībā uz parlamentu un arī uz ēkām, jautājumi, kas ir saistīti ar personāla statusu un statūtiem un arī darba apstākļi parlamentāriešiem. Un es gribētu pateikt, ka neaizmirsīsim, ka šīs pēcpusdienas sanāksme tiek uh, straumēta internetā. Un mēs esam tikai diskusiju sākumā. Mums bija pirmā sanāksme, kad uh, tikās ēnu referenti ar mūsu referentu. Tā bija ļoti uh, auglīga sanāksme, tur mēs varējām izteikties par dažādiem jautājumiem. Un man jums jāsaka, ka nesmu drošs, ka šo pēcpusdienu publiski vajadzētu uh, uzsvērt kādu trūkumu, tad ir parlamenta drošībā. Nesmu arī uh, pārliecināts, ka uh, tas būtu uh, Uh, pienācīgi attiecībā pret personālu, ja mēs tagad diskutētu par to, kādus posteņus tad samazināt, kur ko pie, palielināt, un es nedomāju, ka šī ir iestā vieta, kur detalizēti diskutēt par darba nosacījumiem attiecībā uz Eiropas parlamenta deputātiem, par dažādām aploksnēm, par griestiem un tā tālāk. Un tāpēc uh, es Eh, savus komentārus atstāšu nākamajai sanāksmei, kura tiks organizēta eh, starp mūsu komandu un parlamenta prezidiju, un eh, tad tikai izteikšu savus komentārus. Paldies. Monsieur Valī. Valī kungs. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io il relatore Indrek per. Paldies Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, un es vēlētos pateikties arī Indrakam Tarandam par sagatavoto ziņojumu. Eh, nevienmēr ideja argumentācija rod atbalstu visās politiskajās grupās, un, protams, šobrīd arī eh, plašsaziņas līdzekļi izdara spiedienu uz institūcijām, tajā skaitā parlamentu, daudz tiek runāts par Britistāju. Un Protams, ja šādā klimatā mēs vēlamies runāt par parlamentu budžetu palielināšanu, tad tas tikai lej eļu ugunī to argumentos, kuri iestājas par Eiropas nevajadzību. Tā tad eh, situācija tiešām ir sarežģīta, un kā mēs varam to argumentēt, ka eh, vēlamies palielināt dažādas izdevuma posteņas. Ko darīt? Kā samazināt izdevumus? 1,7% eh, inflācijas neviens netic, ka tā tas būs. Un es zinu, ka šeit sēž arī komisijas pārstāvi, bet ir tādas valstis, kurās, un tādu ir daudz, kurās eh, patiesībā ir deflācija un nevis inflācija. Tā kā šis skaitlis neatbilst realitātei. Un uh, 20% piektajā kategorijā mēs eh, zinām, ka palielināsies eh, drošības izdevumi, eh, palielināsies arī īru valodas tulkošanas izdevumi un 3,5%, kas ir 70 miljonu eiro. Un uh, man šķiet, ka nekāda veida budžeta palielināšana nebūtu akceptējama. Es domāju, ka vajadzētu izdevumus padarīt racionālākus un nevis vienkārši palielināt. Pagājušajā gadā mēs sagatavojām racionalizācijas priekšlikumu, kas ļaut ietaupīt 10-11 miljonus, un eh, esmu pārliecināts, ka arī jūs varētu ko tādu sagatavot. Eh, tagad eh, par deputātu palīgiem. Tātad tas ir 21. punktā, kurā runa iet par vispārējiem izdevumiem, un eh, varbūt, ka vajadzētu arī paraudzīties uz pārvarētajiem kilometriem, nobrauktajiem kilometriem. Šobrīd tas ir zem 200 kilometriem, kurus neatmaksā, bet vai tiešām kāds ir braucis pār, pāri par 200 kilometriem? Es domāju, ka mums eh, vajadzētu to tā kā parādīt labo gribu mūsu vēlētājiem. Ja mēs vēlamies samazināt tiešos izdevumus, tad mums tas ir jādara un būtiski jāapcērp izdevumi. Tā tad eh, šoferu izdevumu samazināšana Vai tad jūs piedāvājat, lai mēs dodamies ar eh, parasto navetes eh, autobusu un lidostas līdz darbam? Un, eh, ja mums nepieciešams, tad izmantosim taksometru. Es domāju, ka mm, tas attiecās ne tikai uz deputātu nogādāšanu no lidostas līdz darba vietai. Man viens kolēģis teica, ka pavisam drīz 15 minūšu laikā no parlamenta līdz lidostai 15 minūtē varēs nokļūt lidostā. dodoties izbraukumos un kā tiek apmaksātas biļetes no dzīves vietas līdz lidostai kas notiek izbraukumos, bieži vien delegācijas jau automātiski paredz pirmās klases biļetes. Un, ja mēs vēlamies samazināt izdevumus, tad, protams, vajadzētu tomēr izvēlēties ekonomiskās klases biļetes. Un, ja ceļojuma aģentūras sākotnējais priekšlikums bija ekonomiskā biļete, Atcerēsimies, ka mūsu ir 751, un ja visi izmantot ekonomisko klasi, tad eh, mums tiešām izdotos iekonomēt būtisku summu. Un eh, jau pagājušajā nedēļā jūs ierosinājāt eh, šo ideju, ka lielās kastes tiktu tā kā pustukšas un tomēr neceļotu. Un bieži vien es mēģinu izmantot šo kastu izmantošanu un pats brauc ar mašīnu, kas ir pārbāzta ar papīriem. Kāpēc mēs vispār nerunājam par viena sēdekļa iespējamību parlamentam? Kāpēc vispār uz šo Strāsburgu vispār ir jābrauc katru mēnesi, dažkārt pat vairākas reizes? Es domāju, ka tas arī būtu savu veidu reverants Britistājai, pret Britistāju, jo mēs eh, miljoniem, desmitiem miljonu eiro gadā iztērējam Strasbūrai. No tā mēs varētu izvairīties. Ir dažādas asociācijas esošo un bijušo deputātu tikšanās, kas eh, neiztur kritiku. Par to mēs vēl diskutēsim, bet šobrīd man ir viens jautājums ģenerālsekretāram par šo mini parlamentārijumu Berlīnē. Kurš nolēma, ka tāds tur būs, cik tas viss kopā maksāja, un es neredzu pievienoto vērtību šādam mini parlamentārijumam Berlīnē. Es personīgi neredzu. Es saprotu Briselu, Strasbūru, jo tur atrodas parlaments, bet cits ne. Paldies, un pēdējais ēnu referents Zoltika kungs, kas izteiksies šajā sārtā, kārtā, bet viņa nav klāt. Mūsu referents uh, respektē uh, iestāšanās laiku, un viņam šķita, ka pusotrā stundā mēs varēsim šo jautājumu apspriest un Tarant kungam ir jādodas prom puspiecos, jo jādodas uz lidmašīnu. Tātad tie kolēģi, kas uh, tagad izteiksies, ja vēlties, lai Taranta kungs uh, jūs uzklausa, tad lūdzu izsakieties īsi. Un uh, piedosiet uh, uh Taranta kungam, uh, ja viņam būs jādodas prom. Vai jums kaut kas ir sakāms pirms došanās prom, Taranta kungs? Nē, Man ir 11 minūtes. La parole. Tad tagad vārds uh, Modijas kundzei. Uh, Paldies. Un uh, es ceru iekļauties 11 minūtēs. Vispirms es vēlējos pateikt to pašu, ko cits šeit jau pieminēja. Ļoti labs ziņojums. Tā tad tur ir uzsvērtas visas tās idejas un ziņojums ir ļoti labi pārskatāms. Varbūt divi tādi virsraksti. Pirmais par inflāciju un kā jau Žanas Pols teica, kāds ir inflācijas procents, un otrs, ja mēs vēlamies pieturēties pie šā inflācijas procenta, tad parasti katru gadu tiek paredzēti paredzami un neparedzami izdevumi. Un e, iespējams, ka mums vajadzētu to visu salīdzsvarot un nevis katru gadu ierakstīt to, ko mēs katru gadu izmantojam neparedzamajos iz, izdevumos. Nākamais, ko vēlējos pieminēt, efektīvs budžets un kā budžets darbojās. Kā arī, ja mēs vēlamies pieturēties pie strikta budžeta principiem, tad mums ir nepieciešama informācija, kāpēc tāda tiek piemēroti. Īpaši, tas jau šeit izskanēja, par drošības pasākumu stiprināšanu un par ēku pārvaldību. Un uh, vēl divi tādi mazāki jautājumi, un tomēr vēlētos tos pieminēt. 20. punktā, ja pareizi saprotu jūsu rakstīto, jūs pieskaraties tādām lielām akcijām, kur galvenais ir process, nevis rezultāts. Ja es pareizi saprotu, ko jūs ar to gribējāt teikt, tad tā tas arī varētu būt, un tomēr uh, tas vēl īsti nav skaidrs. Un 21. pantā, tas jau ir izskanējis iepriekš, kā mēs varētu pievienot neatkarīgus revīzijas pakalpojumus, un tas būs par vispārējiem izdevumu postaņiem. Paldies! Merci, Madame Gardiazabal. Paldies, Gardiazabal, kundze. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, respecto al informe que ha presentado. Paldies, priekšsēdētāji par Taranda kunga ziņojumu. Man patiesībā nav tik daudz ko teikt. Socialistiskajā grupā mēs principā atbalstam lielāko daļu šo priekšlikumu, kas ir iekļauti ziņamā, un tāpēc es vēlos vairāk uzdot jautājumus mūsu ģenerāla sekretāra kungam, jo ir tāda iespēja. Tāds vispārīgs dabas eh, komentārs par to, kādā veidā tiek piedāvāts Eiropas parlamenta budžets. Katru gadu mums ir konsolidētais budžets, tad vienmēr ir skaidri noteiktas īpašas nepieciešamības, un tās jau ir integrētas nākamajā budžeta gadā. Tātad ir pamatojums papildu izdevumiem, taču nekur nav rakstīts par to, ka mēs jau esam veikuši tādas investīcijas, tādēļ tās nav jāpieprasa vēlreiz. Un ja mēs salīdzinām uh, katru gadu ar iepriekšējo gadu, tad vajadzētu būt uzrādīties samazinājumiem, taču tas nekad nenotiek, ka tiek salīdzināti šie gadi un nekad nevajag piemērot samazinājumus. Un mans kolēģis jau runāja par to, ka mums vajadzētu gūt lielāku skaidrību par to, kādi ir šie izdevumi. Mums vajadzētu sīkāku kategorizāciju par jau tekošajiem izdevumiem un par investīcijām, jo tādas ir eh, divas dažādas kategorijas, un tad mēs varētu daudz eh, labāk īstenot plānošanu. Tad par drošības aspektiem. Tika jau pieminēts eh, arī tas aspekts, ka tagad tīmeklīs traumētas sēdes laikā nevajadzētu runāt par šiem aspektiem, un ka daudz tiek runāts par to, ka šī informācija ir konfidenciāla, bet ka mums vispār nav nekādas informācijas par šiem punktiem budžetā. Nu, kā, kā tad, lai mēs pieņemam lēmums kā budžeta komiteja, jo mums ir jāzina, par kādiem postaņiem mēs veicam investīcijas. Protams, ka viss nav jāpublicē, bet ir jābūt zināmai informācijai, lai mēs varētu veikt savu darbu, varētu paredzēt kaut vai tādu jautājumu sarakstu, par kuriem ir jāstrādā, ar kuriem jāstrādā saistībā ar drošību šogad un nākamo gadu. Es nedomāju, ka kāds uh, apšaubīs vai vēlēsies riskēt saistībā ar drošību. Visi vēlas uzlabot drošības situāciju, taču es nedomāju, ka mums tagad vajadzētu uz to īpaši koncentrēties. Mums ir jāparedz labs līdzsvars starp izdevumiem, nepieciešamībām un reālo apdraudējumu. Un, lai panāktu šo līdzsvaru, mums ir nepieciešama nepieciešams vairāk informācijas. Tāpat arī ilgtermiņa finansējums būvniecībai būs daudzi vēl projekti. Polhenrijs pēka. Nu, tur var šo ēku vienkārši uzlabot vai arī pilnīgu sanāciju veikt, un mums ir nepieciešama informācija, lai veiktu izvērtējumu, pieņemt pareizo lēmumu, lai zinātu, kādas ir izmaksas attiecīgiem projektiem. Tāpat es gribētu vēl dzirdēt vairāk uh, datu par eh, deputāta eh, darbinieku eh, palielināšanu. Šeit tiek pieprasīta apmēram 14 miljonu eiro. Nu, es nezinu, vai tas tiešām ir nepieciešams, vai mums ir nepieciešams palielināt un, tā teikt, spēcināt deputātus. Tas attiecas uz šiem 14 miljonu eiro tāmi. Nu, nezinu. Un tad vēl ir paredzēti papildu asistenti. Šeit ir paredzēts pieaugums, kas pārsniedz uh, inflāciju 1,7%. Šis skaitlis arī nav īsti skaidrs. Tika pieminēts arī zinātniskais dienas pētniecība, visa zināšanas, ekspertīze, ko mēs saņemam. Mm Manuprāt, ka kaut kad mēs saņemam pietiekam daudzim informācijas. Nesen mēs arī runājam par to, ka mums ir trīs dažādi dokumenti no trim dažādām institūcijām par konkrēto jautājumu, un tad mēs vairs nezinām, kas tad ir uh, galvenais vai labākais variants. Mums vajadzētu izvērtēt, kādi pakalpojumi jau ir tikuši sniegti, piemēram, ka pastāv Eiropas uh, pētnieciskās Eiropas parlamenta pētniecības sadaļa, departaments un tā tālāk. Un tad būtu lielāka skaidrība. Tāpat man ir jautājums par uh, tūkošanu. Pagājušajā gadā mēs arī runājam par to, ka ir paredzēts jauns darba plāns tūkiem. Šis darba plāns bija tāds pretrunīgs, bija problēmas ar tūkošanas dienestu. Mēs zinām, ka bija dažādas, dažādi iemesli, bija kabīnes, kuras nāk, nācās slēgt, un tādēļ mēs nevarējām nodar, nodrošināt uh, daudzvalodības principu. Tādēļ es gribētu tagad dzirdēt, kāda ir priekšlikuma no ģenerāla sekretāra puses. Un patiesībā ir vēl vesela virkne jautājumu, taču, diemžēl, mums bija tikai pusotra stunda laika šīm diskusijām, un mēs jau tā kā kavējamies, taču, lai mēs pieņemtu labus lēmumus, mums ir nepieciešams vairāk informācijas. Paldies, Jētenmekī kundze! Thanks, and thanks for that. Paldies, un paldies par informāciju. Un tomēr, tomēr uzskata, ka mums nepieciešams vairāk informācijas par ēku politiku, par renovācijām un par drošību. Vai tad drošībai vai renovācijai ir jāatvēl tāda vienota summa? Jo, protams, mums ir jāzina, cik daudz naudas katrs ēkas atjaunošanai nepieciešams, un es domāju, ka šai naudai paredzētajai drošībai uh, ēku politikai un renovācijai nauda ir jābūt daudz labāk argumentētai. Un atkal pāris vārdu par Strasbūru un par to, ka nepieciešams viens sēdeklis. Euh, Paldies, pirms uh, referendum ir jādodas prom, lai atgrieztos uh, savai, savā valstī un svinētu savas valsts neatkarības gada dienu. Uh, referents vēlas izteikties, lūdzu. I... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, ne jau tāpēc, ka es izrādu necieņu budžetārajai procedūrai, bet gan neatkarība Igaunijai ir ļoti liels notikums. Uzklausīju deputātu teikto, esmu to atzīmējis un uh, vēlētos apsolīt komitejas deputātiem un visiem eiroparlamentāriešiem. Pēc manām donā, domām sekretariāts visu prasīto informāciju ir sniedzis, bet, eh, protams, šad tad jautājumi ir nepieciešami ārkārtīgi tieši un precīzi, tātad par informāciju domāju, mēs to varam sakārtot. No otras puses, dažādās politiskajās grupās ir dažāds skatījums Un, protams, kā dažādas grupas iesniegs grozījums, jau šoreiz, jau izstrādājot savu teksta versiju, es jau mēģināju tā kā iekļaut visus viedokļus, bet tas nav iespējams. Jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka mums ir arī inflācijas kalkulācijas formula būtu jāizmanto savādāk. Es saprotu, ka ir parādījies cits eh, laika termiņš, tātad aprīlī šis jautājums tiks izskatīts plenārsēdē. Tad tas ir mūsu atskaits punkts, un tagad tiešām atvainojos, ka man ir jādodas prom, žēl, bet nu tā ir. Nous serons de tout cœur avec vous demain, Monsieur Tarrant. Alors, les interprètes vont devoir nous. Tūkiem būs jādodas prom 16.45, un tāpēc lūdzu uh, izsakieties īsi. Nākamie runātāji Mankas kungs, lūdzu. Ďakujem, pán predsedā. Ja sa sústredím pána dve. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlētos pieminēt divas tēmas ilgstoši nepakavējos, jo šeit jau daudz kas ir izskanējis, un tomēr, kad mēs strādājām pie 15. gada budžeta, mēs eh, paredzējām, ka mūsu izdevuma apjoms pieaugs par 1,7%, bet eh, patiesībā 15. gadā Luksemburgā inflācijas līmenis bija ap 0,1% punkta ietvaros. Tātad mēs visu indeksējām ar koeficientu 1,7 un mēs šavos aprēķinos izmantojām nepareizas aplēses. Es domāju, ka ir jāņem vērā reālie inflācijas skaitli un uz to arī balstīt mūsu aplēses, jo tad eh, arī 17. gadam mums viss būs izkropļots. Iespējams, ka būtu jēgpilni budžetu pārskatīt eh, reiz piecos gados balstoties uz reālajiem inflācijas skaitļiem, un tad, ja kaut kas pamainās, tad eh, paregulēt arī budžetu. Otrs. Ģenerālsekretāra kungs. Mēs eh, esam apstiprinājuši 15. gadām drošības izdevumus, un ir skaidrs, ka 16. un 17. gadā šie izdevumi būs vismaz tādā pašā apjomā. Tomēr mums ir nepieciešams izstrādāt tādu ilglaicīgāku projektu, jo mēs zinām, ka 16. gadā drošības izdevumi ir, teiksim, 15 miljoni un 17. gadā 20. Kāpēc? Mēs tā kā zīlējam kafijas briezumos, varbūt, ka vajadzētu tomēr konkrēti pateikt, kāpēc šādas aplēs, un tad jau ir daudz vieglāk to apstiprināt. Un visbeidzot, esam sagatavojuši rakstiskus jautājumus komisijai, un to ir parakstīju, to ir atbild, to ir tā kā apstiprinājuši vairāki simti. 16. gadā mēs samazinot šos jautājumus, samazinājām arī izdevumus, un domāju, ka to vajadzētu izsvērt arī jaunajā budžetā. Paldies! Monsieur Giotti, s'il vous plaît. Giotti, kungs, lūdzu. E, e, Anch'io voglio ringraziare. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties um, referentam par lielisku paveikto darbu. Vēlos pieminēt par pāris uh, punktiem, kuri jau tika pieminēti, kurus pieminēja jau mani kolēģi no citām politiskajām grupām, un nevēlos tos atkārtot. Vēlos sākt ar nelielu tādu gudru pārdomu paušanu. Bieži vien, kad mums notiek sēdes šajā namā, tad bieži vien tās ir tādas sēdes, kādas notiek lielās būvniecības, nekustamo īpašumu uzņēmumos, nevis parlamenta budžeta komitejā. Bieži vien mēs koncentrējamies uz skaitļiem un projektiem. Tik liela projekta, par kuriem runājam šodien, kā piemēram dažādu ēku vai toalešu renovācija mūsu birojos. Nu, tie ir tādi praktiski jautājumi, bet mēs nenodarbojamies ar politiskajiem jautājumiem. To es vēl vēlējos pateikt. Mani pārsteidz tas, ka vienmēr, kad mēs runājam par nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, uh, saistībā ar Eiropas parlamentu vienmēr tiek apgalvots, ka šīs ēkas ir ļoti vecas, ka tās izskatās eh, novecojušas, ka tās ir 20, 30 gadu vecas, taču var apgalvot, ka Franču Nacionālās asamblējas ēka ir eh, ārkārtīgi sena, būvēta uz 16. 17. gadā Londons Westminsters eh, arī ir iepriekšējos gadsimtos celt ēku, un tā kā mēs runājam par mūsu ēkām, kā senām ēkām, nu tad, manuprāt, tas īsti neatbilst patiesībai. Manuprāt, tā ir problēma, kas ir saistīta ar parastu šo ēku pārvaldību. Es nedomāju, ka mums vajadzētu visu laiku atkārtoti dzirdēt par pelēm un žurkām mūsu ēkās. Nu, godīgi sakot, man ir vairāk bail no šiem grauzējiem nekā no eiroskeptiķiem. Uh, Tad runāt par drošības jautājumiem. Man ir tāds vispārīgs dabas komentārs un negribu arī uzreiz saņemt atbildi, taču varbūt, ka man var sniegt tādu vispārīgu atbildi, kas man varētu palīdzēt. Un tad es vēl vēlos paust pāris īsts jautājums. Jā, es redzu, ka laika vairs nav. Tātad noslēgumā Kāda tad ir šī situācija? Vai mēs tiešām esam, atrodamies tik apdraudētā situācijā? Protams, ka mūsu ēkām jābūt pēc iespējas drošām, taču mums ir jādarbojas saprātīgi. Ja mēs saskaramies ar aktuālu tiešu drošības problēmu, tad arī uzreiz ir jārīkojas. Uzreiz, nevis tagad uh, nodarboties ar budžetu jautājumiem. Tas pats attiecas arī uz šoferu internalizāciju. Ja šis ir drošības jautājums, tad uzreiz ir jādarbojas ar pasākumiem, nevis tikai pēc tam, kad budžets tiks pieņemts. Ja ir šāda ārkārtas situācija, tad jārīkojas uzreiz. Ja ir runa par vispārīgas dabas tādiem apdraudējumiem, tad ar tiem attiecīgi jānodarbojas, taču tie nav drošības jautājumi. Un tad, kad runa ir par darba tiesībām, tad mums ir jānodarbojas ar konkrētajām aģentūrām, ar kurām ir noslēgti attiecīgi līgumi, ar kuriem arī tiek nodrošināts darbinieku tiesības. Tas ir viss no manas puses. Liels paldies jums, ēnu referentiem, referentam un pāriem. Paldies! Dešovski! Paldies, Dešovski kungs! Vážený pane předsedo, vážený pane generální sekretāri, moji. Paldies, priekšsēdētāji. Mans mīļākais vicepriekšsēdētāja kungs, ģenerāla sekretāra kungs, eh, referents, ēnu referenti, dāmas un kungi, vēlos pateikties par šo ziņojumu un neatkārtošu visu to, kas jau ticis pateikts ko darīja iepriekšējie runātāji, vēlos uzdot tikai vienu jautājumu par 28. punktu ziņojumā. Šeit es izlasīju, ka referents runā par to, ka ir gūti panākumi mutiskās un rakstiskās tulkošanas dienestos. Un budžeta kontrols komitejā mēs jau runājām par šiem jautājumiem. Man tad ir rodas jautājums, kādi ir šie panākumi, šis progress? kas ar to ir tieši domāts. Šī diskusija ir būtiska arī ņemot vēro nākotni, un tad man ir jāatkārto, ka mutiskā tūkošanā ir liela atšķirība starp kvantitāti un kvalitāti, un man visu laiku ir jāuzsver tas, ka kvalitāte katrā gadījumā tai jābūt prioritārai pirms tiek apru, aprēķināts, cik daudz stundas tūki ir notūkošu dienas laikā. Tas ir mazsvarīgāk. Tas bija mans jautājums par 2016. gadu. Paldies, Kristoforus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ģenerāla sekretārija kungs. Manuprāt, mēs diskutējam par šiem pašiem jautājumiem pagājušajā gadā. Mēs plaši diskutējam par parlamenta izdevumiem, un tagad situācija atkārtojas mums ir Taranda kungs šogad kā referents, un mēs atkārtojam visu laiku vienu un to pašu. Šeit runa ir par eiroskeptiķiem, par eh, tādu zaudējumu novēršanu, taču mēs paši parādam to, kā atrodamies uzbrukumu krustpunktā. Mūsu budžets ir ļoti mazs eh, maza daļa no kopīgā Eiropas Savienības budžeta, nevis šie 19%. Mums jau ir lielas iespējas gūt ietaupījumus. Es šeit nerunāšu par tādiem šķērdēšanas gadījumiem. Mēs varam daudz ko ietaupīt, taču bieži vien mēs koncentrējamies uz dažādiem sīkumiem, lai parādītu to, ka mēs ļoti cītīgi strādājam. Taču patiesībā vienmēr tiek apsūdzēts eh, beigās pats Eiropas parlaments Un es domāju, ja mēs rīkosimies pārliecinoši, tad mēs varētu daudz labāk kontrolēt savus izdevumus un budžetu nekā pārējie. Ja mēs ar katra gada diskusijām uh, samazinām Eiropas parlamentu tēlu, tad tas traucē visai Eiropas Savienībai, tas uh, dod ieročus eiroskeptiķu rokās un tas mums neko labu nenodara. Vēl viens punkts. Ļoti daudz, kas tika pateikts par uh, naudas līdzekļiem, kurus saņem deputāti, taču netika pieminēts tas aspekts, kā to es pieminu kā piemēru, tikai kā piemēru. 33% no Eiropas tiesas tiesneša algas ir parlamenta deputāta alga. Tātad mēs saņemam tikai 33% no šādas algas. Un mēs neko neiebilstam, taču neviens cits nerunā par uh, citām algām. Tagad mm, vēl ir šis aspekts, ka ir palielinājis zaļo nedēļu skaits. Un es gribētu dzirdēt no ģenerāla sekretāra puses, vai mēs šādējādi guvām kādus ietaupījumus Turklāt deputātiem tiek piedāvāts iespējas tad uh, atrasties savās uh, dzimtajās valstīs, jo mēs esam politiķi, vienmēr šeit neatrodamies, tātad tika gūt šiem ilgīgi ietaupījumi, taču par to neviens nerunā. Atkal diskusija sāks no paša sākuma ar vecajiem stāstiem. Nu, šobrīd notiek straumēšana tīmeklī, un es varētu teikt tā skaisti, ka jā, mums ir jāietaupa visās jomās, tas būtu lieliski, varētu teikt, ka Eiropas parlaments ir tāda vidējā ierēģņa līmenī, kurš strādā Briselē. Priekšēdē kungs noslēgumā. Galvenais ir mūsu darba kvalitāte, un samazinot birokrātiju, mēs parādām šo kvalitāti. Neviens to nepieminē, ka birokrātija ir pieaugusi Un vēl viena būtiska lieta. Dažādie ārkārtas jautājumi, tika konstatēti četri ārkārtas jautājumi. Nu, jā, varētu tos likvidēt, tas būtu lieliski, taču ja mēs uh, piedāvājam šādu ārkārtas jautājumu un kāda cita institūcija piedāvā savu un tad tiek uh, notiek kautiņi par to, cik kas ir svarīgi. Tas viss uh, rada izmaksas, lielu birokrātisko slogu, taču es vēlos samazināt birokrātisko slogu un es domāju, ka mums, man visi piekrīt, mums vajadzētu daudz vairāk koncentrēties uz birokrātijas samazināšanu, jo tas rada ietaupījums un tad mēs labāk arī redzam, kāda ir parlamentāriešu uzdevuma. Paldies! Paldies un pēdējais runātājs. Um priekšsēdētājs. Tā ir, ka Eiropas parlamenta budžets uh, nav pārāk uh, liels salīdzinot ar uh, Eiropas Savienības budžetu, bet mums ir tomēr ietekma un mums ir jābūt ļoti striktiem uh, balsojot par Eiropas parlamenta budžetu. Uh, Mēs runājam par labāku likumdošanu. Tas nozīmē, ka gandrīz vairs nav nekādu uh, tekstu, kas nāk no komisijas, no komisijas likumdošanas priekšlikuma. Tātad, uh, kāpēc uh, mūsu izdevumi pieaug par 3,9%, ja mēs nepieņemam likumdošanu? Uh, bet jāraugās ir, kā a, uh, tomēr ierobežot mūsu tēriņus. Pagājuši gadu mēs bijām ļoti pārsteigti, kad uzrunājām par cik tiks palielinātas algas. Kaut gan budžets tika sastādīts savādāks. Vai jūs uh, darat visu, lai Eirostat uh, uh, dotu uh, datus ātrāk, agrāk? Uh, lai nebūtu tāds šoks kā 2015. gadā, kas tiešām ļoti traucē mūsu administratīvajai darbībai. Otrs jautājums. Man ļoti svarīgi liekas tas, ka ir ikgadējais budžets, bet ģenerālsekretāra kungs jūs 2015. gada um, līras izdevums pārlikāt uz 2016. gadu, izmantojot um, prezidenta pārnes pilnvaras Vai jūs varētu man apliecināt, ka mēs respektējam katra budžeta uh, ierobežojumu gada ietvaros, vai mēs nepārnest izdevumus uz nākamajiem gadiem? Un uh, daži transferi ir uh, priekšādātāja transferi un citi savukārt tiek skatīti budžeta komitejā. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos tagad tematiski sniegt atbildes, jo daudzi no jums izteicās par līdzīgiem jautājumiem. Un, manuprāt, tā es novērtīšu, novērsīšu atdošanos jums atbildot. Un, manuprāt, ja es to pareizi sapratu, tas ir būtiski arī attiecībā uz laiku ierobežojumiem. Par inflāciju. Kā mēs guvām šīs aplēses? Vienmēr ir komisijas paziņojums, uz kuru mēs balstamies, uz tā balstās visi budžeti. Tāpat mums ir aplēpes no Eiropas centrālās bankas. Šie dati kalpo mūsu aplēsēm par inflāciju. Tas nozīmē, ka mēs šo skaitli nevis paši izrēķinam, bet šis ir skaitlis, kas ir pieejams visiem un attiecināms uz visiem budžetiem. Otkārt, renovācija Kad ir modernas ēkas, tad apmēram pēc 25, maksimāli 30 gadiem ir jāveic renovācija. Runājot par vecākām ēkām, tām arī ir jāveic šāda renovācija. Šeit tik pieminēts Westminsters ēka. Šī ēka ilgi kavējās ar renovāciju, jo parlamentārieši labprāt vēlējās eh, strādāt šajā ēkā, nevis kaut kādā anonīmā konferenču zālē, un tagad šī ēka būs jārenovē. Man šķiet, tie būs vairāki miljardi britu mārciņu, manuprāt, apmēram seši. Tātad arī daudz senākām ēkām ir ievērojama renovācijas izdevuma, un ja tiek palaists garām īstais mirklis to darīt, tad, protams, ka tas viss tikai sadārdzinās. Mūsu gadījumā spāk ēka nav ēka, kuru parlaments pats ir cēlis. Tas tika uzcelts kā konferenču centrs, to veica privāts konsorcijs saskaņā ar šī konsorcija vēlmēm, un noslēgumā tas tika piedāvāts parlamentam. Tas nozīmē, ka, diemžēl, atšķirībā no mūsu paša celtēm ēkām, mēs nevarējām ievērot attiecīgus uh, prevencijas principus, uh, Nu, iespējams, ka šis jautājums par pelēm jau ir kļuvis par anegdoti, taču mums ir peles, uh, ūdens uh, problēmas, uh, mūs nevaram nomainīt elektrī, elektriskās detaļas, tātad, ja ir kādas problēmas, iespējams, ēku ir pat jāevakuē, nav pie, nepieciešamā infrastruktūra IT, un tas nozīmē, ka mums šī ēka drīzumā ir jārenovē. Uh, Un galvenais jautājums patiesībā tagad ir par to, kādā veidā to vēlamies darīt. Vai mēs vienkārši aizstājam tehnisko infrastruktūru, vai arī mēs rīkojamies ambiciozāk, domājam par enerģiju, vidas standartiem, vai arī mēs vēlamies nākotnē parlamentam piešķirt vēl papildu funkcijas. Piemēram, ja pieaug skaitļi, ja pievienojas citas valstis un valodas Eiropas Savienībai, tad mums ir jāpieņem lēmums, vai turpinam mūsu daudzvalodības principu ievērošanu tādā veidā, kā līdz šim. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams nodrošināt sanāksmi telpas, kas atbilst šim plašajam valodu tulkošanas režīmam šīs lēmums prezidijām būs jāpieņem vai nu vienā vai otrā virzienā, protams, ka tas ir arī politisks lēmums. Tad tika pieminēts šoferu pakalpojumu jautājums. Kā jums zināms, šie pakalpojumi ir ārēji, ar to ir saistītas eh, zināmas problēmas, tika pieminēts, ka arī mums nevajadzētu publiski diskutēt par katru drošības problēmu, tādēļ to tagad arī nedarīšu taču šeit ir runa par saprātīgu samaksu, saprātīgiem sociālajiem samaksām, virsstundu samaksu, apmācībām. Tie darbinieki, kas pie mums strādā ilgtermiņā, tos, tiem ir vieglāk nodrošināt šādu apmācību nekā saistībā ar ārē, ārpakalpojumu iepirkumiem, kur bieži vien darbinieki mainās eh, bieži, un mēs nezinām kādēļ. Pats referents pieminēja arī uh, to, vai mēs nevarētu īstenot padziļinātu sadarbību ar e, Eiropas reģionu komiteju un Eiropas sociālo un ekonomisko komiteju. Manuprāt, pagājušajā gadā pieredze mums bija ļoti laba. Mēs varējām integrēt no šīm komitejām apmēram 60 darbiniekus, kuri veica kvalitatīvi labu darbu. Tā rezultātā neradās papildu izmaksas nodokļu maksātājiem, taču mums bija pieejams daudz lielāka zinātniskā ekspertīze, un šīm abām komitejām vispār pirmo reizi bija iespēja gūt šādu zinātnisko ekspertīzi. Tātad šī sadarbība bija ļoti laba, un ar šīm komitejām mēs arī paredzam sadarbību informātikas jomā augstā tulkošanas noslogojuma jomā, drošības jomā. Uh, Tātad mums jau ir zināmi pamati, uz kuriem varam turpināt sadarbību, ja visas iesaistītās puses to vēlētos. Runājot par valodām. Parlaments uzstāja uz to, ka mēs strādājam visās valodās. Šodien tās ir 24, rītdien varbūt 25 un vidustermiņā varbūt pat 30, jo tās ir viens no demokrātijas pamatprincipiem, taču mēs, ja mēs nākotnē vēlamies nodrošināt šo principu, tad valoda dienestiem jādarbojas efektīvi. Neefektīva organizācija un valodu režīmu palielināšana ilgtermiņā nevarēs darboties. Tādēļ pagājušajā gadā parlaments pieņēma veselu virkni lēmumu, lai mēs varētu daudz labāk organizēties, labāk organizēt sēdes, izvairīties no nakts sēdēm, kad nav iespējams strādāt otrā rītā, labāka uh, kontrole attiecībā uz tām valodām, kuras izmanto delegācijas, taču ir vēl daudz citas lietas, kuras mēs varam darīt un kuras mums būs jāīsteno turpmākajos gados. Proti, efektivitātes jautājums nav tāds blakus produkts, bet gan pamat jautājums, lai tiešām reāli uh, īstenotu daudzvalodības principu mainīgos apstākļos. Taču, protams, ka ir jānodrošina kvalitāte, par to mēs arī runājam, arī ar tūkiem, daram to ļoti intensīvi, arī gada sākumā pats ar to nodarbojos, un šis dialogs jau turpināsies. Tad šis jautājums par mini parlamentāriju. Prezidijas pieņēma lēmumu izveidot šādus divus uh, veidojumus, viens Strasbūrā, kur mums katru gadu arī vairāk kā 100 tūkstoši apmeklētāji ārpus plenāra sēžu laika, un tas rada relatīvas izmaksas, um, relatīvi zemas izmaksas informēt šos apmeklētājus. Tikko kā prezidijas pieņēma lēmumu izveidot šādu mini parlamentāriju arī Berlīnē, un šī atrašanās vieta ir īpaši piemērota, jo Unterden Linden iela atrodas ļoti tuvu Brandenburgas vārtiem, šeit ir ļoti augsti apmeklētāju skaitļi, un šeit ir jāpiemēro ļoti mazi pūliņi, lai īstenot šo cilvēku informēšanu, un viņiem tad nav speciāli jādodas uz Briselu vai Strasbūru. Ja šis projekts būs veiksmīgs, tad mēs vēl varam pārdomāt par to, vai ir vēl kādas citas atrašanās vietas, kur varam īstenot šādus parlamentārijas, taču sākumā mums ir jākonstatē, vai šis projekts ir veiksmīgs vai nē. Ja veiksmīgs, tad, manuprāt, prezidijas turpinās nodarboties ar šo jautājumu. Ja tas nebūs veiksmīgs, tad sekos arī attiecīgas, attiecīgi rezultāti. Tad jautājums par ēdnīcām. Atvainojiet par šīm dokumentu transportēšanas tvertnēm. Administrācija runā par šo jautājumu. Šobrīd jau arī mm, tiek šo tvertnu dalīšanās, kolēģi dalās ar tām. Protams, ka var pārdom, padomāt par to, ka var izmantot mazākus konteinerus, un iespējams arī, ka mums vajag no tiem atvadīties pavisam. Mēs strādājam pie šie punktu. Tad uh, drošības joma. Manuprāt, tas būtu bezatbildīgi, ja mēs attiecīgi nereaģētu uz mainīgo drošības situāciju. Es neesmu gatavs, un es domāju, ka arī prezidijas un priekšsēdētājs nav gatavs uzņemties šādu atbildību. Tādēļ mēs jums piedāvājam šos priekšlikumus. Šobrīd mēs zinām, kā ir mainījies apdraudējuma līmenis. Mēs uzskatām, ka visas parlamenta ieejas ir jāpielāgo modernākajiem drošības tehnoloģijām, ir līdzīgi, kā šobrīd ir izveidota ieeja, kas ir vērsta pret Luksemburgas laukumu, un šāda veida kontrols mēs vēlamies uzstādīt visām ieejām 2016. gada laikā. Mēs turpināsim šo darbu, izmantojot līdzekļus no tādām jomām, kas nav tik steidzamas, lai jo īpaši šīs mazās ieejas eh, ēkām Briselē jau 2016. gadā tiktu aktualizētas, izmantojot investīcijas un arī līdzakļu pārneses. Tad runājot par deputātu darba stiprināšanu uz vietas eh, dalībvalstīs, šeit, eh, man liekas, ir pārpratums. Šeit nebija runa par jaunu 14 um, miljonu piešķiršanu, bet gan par jau esošu līdzekļu izmantošanu, jo pēdējā gada laikā tika mm, veikts pielāgošanas darbs saistībā ar tehnoloģisko infrastruktūru pielāgošanu, lai sanāksmes uh, varētu notikt ne tikai šeit Briselē, bet arī uz vietas deputātu birojos, lai varētu izmantot arī videokonferences. Šeit nav runa par jaunu uh, aparatūras vai jaunu līdzekļu piesaistīšanu, bet gan par to, ka lai vidustermiņā vairs nebūtu nekādas atšķirības, vai jūs izmantojat savas uh, datorprogrammas te uz vietas Briselē vai savā deputātu birojā savās mājās. Tad jautājums par asistentiem. Šeit ir nelielas izmaiņas budžetā. Šobrīd mums ir ļoti grūti aplēst kāds ir reālais pieprasījums šajā jomā, tādēļ šie grozījumi ir ļoti nelieli, jo prezidijas pieņēma lēmumu izmainīt noteikumus saistībā ar asistentiem. Tas ir ievērojams rezultāts referentam par 2015. gadu. Tagad mums ir jauni noteikumi gan attiecībā uz naudas līdzekļu izmantošanu Briselē, proti vismaz 25 10% no naudas ir jāizmanto galvenajās atrašanās vietās, taču mums tagad ir arī daudz skaidrāk noteikumi par asistentu izmantošanu lokālajā līmenī. Un tas viss nozīmē, ka šobrīd mēs vēl nevaram veikt uh, galīgās aplēses par izmaksām, tādēļ šobrīd ir tikai tādi provizoriski skaitļi atrašanās vietas jautājumu neizlēma parlaments un administrācija. Tas ir viss atrunāts līgumos un attiecīgi mums ir arī jāciena šie līgumi. Tad jautājums par algām. Šeit mēs vienmēr ievērojam komisijas norādes. Komisija veic attiecīgas prognozes, balstoties arī uz konkrēto dalībvalstu inflācijas prognozēm, un tad pieņem, vai ir nepieciešams paaugstināt algas vai nē. Pagātnē komisija darbojusies abos virzienos, proti, ka bija nepieciešams palielināt algas vai arī nē. Tāpat arī komisija ir pieņēmusi lēmumus Ja atļausiet, tad uh, kādreiz mums izskaidroja, ka tas ir tāpēc, ka Eurostats nespēja skaidļus uh, nosodīt mums tad, kad mēs gatavojam budžetu. Un tāpēc arī ir šīs atšķirības starp uh, sākotnējiem skaitļiem, bet tam ir šis palielinājums, kas pēc tam 2015. gada 1. jūlijā bija jāpiemēro retroaktīvi ar atpakaļējušo datumu. Jā, Herzlichen Dank. Was ich sage. Paldies. Tas, ko es vēlējos pateikt, ir tas, ka parlaments pats atsevišķi neveic atsevišķas aplēses vai parlamenta administrācija. Norādes nāk no Eiropas komisijas un balstoties uz tām visas institūcijas aprēķina savus attiecīgos budžeta posteņus. Tātad mums pašiem nav elastība pieņemt cita veida aplēses, nekā tos komisijas piedāvātās norādes. Taču jūs pareizi rādījāt, norādījāt, ka tas ievērojami ietekmē algu aprēķināšanu. Tad par pārnesumiem, protams, ka mums ir jāievēro finanšu noteikumi, ir ļoti skaidri zināms, kādas pārneses mēs akceptējam, taču institūcija priekšsēdējiem arī zināmās jomās uh, un saistībā ar nelielām summām ir iespēju pieņemt lēmumus. Šī iespēju mūsu priekšsēdētājs, tāpat kā viņa e, priekšteči izmantoja. Un, manuprāt, kopīgais uh, budžeta apjoms bija apmēram 8 miljoni. Paldies! Eh, no, um... Paldies, priekšsādātāji, ja es īsti vēl varētu izteikties. Pirmkārt, Es tiešām gribētu ieteikt nākamreiz daļu budžeta komitejas sēžu iespējams paredzēt aiz slēgtām durvīm, lai pievērstos šiem drošības jautājumiem intensīvāk. Un otrkārt, eh, gribu norādīt uz to, neesmu satraucies, bet gribu tikai norādīt, ka Eiropas parlaments katram pilsonim maksā 3,60 eiro salīdzinām ar nacionālajām valstīm, jo tie ir mazāk iedzīvotāji, nav varbūt godīgi to tā salīdzināt, bet ja mēs salīdzinām to ar Amerikas parlamentu, tad tur tie ir 5 eiro uz, iedzīvo, uz bilsoni. Kaut gan mums eh, trešdaļa izdevuma rodas ar eh, atrašanās vietām un valodām. Un to mēs nevaram ietekmēt jau tā. Mēs esam ļoti lēts parlaments. Otrkārt, Priekšsēdētāji, varbūt mums vajadzētu ar ģenerālu sekretāru pievērsties arī jautājumam, kas tika pieminēts, proti, uh, kā budžets tiek prezentēts, vai mēs tā vispārīgi budžetu nevarētu uh, savādāk strukturēt un prezentēt. Un varbūt mainīt nedaudz sistēmu, varbūt uh, komitejām dot budžetus un tad, teiksim, uh, um, ka um, tad, kad ir lielāks pieprasījums, tad uh, lūk ir dārgāki pēdiņās, un tad uh, komitejām pašām ir jāsaimnieko ar saviem resursiem, bet priekšsēdētājs nedomāju, ka tas uh, ir jautājums, ko apspriest tad, kad tiek izstrādāts budžets. Varbūt uh, rudenī vajadzētu, tad, kad viss jau ir noslēgts, Uh, uztaisītu kādu uzklausīšanu, lai padomātu par to, vai budžeta struktūru negribētu tomēr mainīt nākotnē. Varbūt, ka cilvēkiem ir labi ieteikumi, kā to uzlabot. Kvantitatīvā pieeja bija nedaudz pārlie, pārsteigts, ka neviens um, tam tā nav pievērsties, bet raugos šeit, ka ir viens deputāts, kurš šeit bija klāt, neizteicās, bet varbūt iesniegs grozījums. Vēl divi deputāti, kuri arī lielu laika daļu bija klāt, varbūt neuzrakstīs nevienu grozījumu, un citi deputāti bija klāt un uh, runāja. Ir daži deputāti, kuri bija klāt un runāja, un uh, daži īsāku laiku bija klāt, daži varbūt iesniegs grozījumu, daži neiesniegs, viens deputāts bija klāt. Uh, un runāja, un esmu diezgan drošs, ka viņš uzrakstīs eh, grozījumus, eh, bet katru otru reizi, kad es uz viņu paraudzījos, eh, viņš skatījās savā telefonā, kā to visu lai nomēra, izmēra, kurš ir labs, kurš slikts deputāts. Ir kolēģi, kuri uzskata, ka parlamentam uh, ir jāļauj ienākt uh, komitejās un vērtēt deputātus, es iesaku tomēr nepievērsties šādai pieejai un uh, raidīsim attiecīgu signālu. Lielākajā daļā gadījumu mums ir kopīgs birojs ar komisiju pārstāvniecībās, un man pārsteidza tāpēc kolēģu teiktais. Vienkārši noskaņojums nevienmēr ir e, pietiekami labs un slodze tiek uh, atšķirīgi sadalīta un uh, ļoti atšķirīgi ir šī saimniekošana kopā. Elektro... Un visbeidzot par elektroautomašīnām. Uh, Strasbūrā tāda iespēja nav iespējama, jau tur uh, ir grūti tāpat dabūt automašīnas un runājot par to, vai mēs šie, mūs šeit vajadzētu transportēt vai nē. Uh, tur nav nekādu alternatīvu. Eh, Taksometru šeit ir tik grūti eh, dabonami un arī, kur nolikt automašīnu nav. Un tas pavisam īsi bija. Paldies. Merci, monsieur. Paldies, eh, priekšstādātāji. Paldies par šiem precizējumiem, ko jūs mums sniedzāt. Paldies par ieteikumiem. Manuprāt, mums visiem ir jāuzņem savu daļu atbildības, runājot par parlamenta izmaksām un efektīvu darbu. Mēs runājam par eh, pievienoto vērtību, un mums ir jāparāda, ka parlamentam ir savu pievienotā vērtība. Un, eh, ja demokrātijai nav cenas, tad tā tomēr kaut ko maksā, un mums ir saprātīgi jātērē eh, nodokļu maksātāja nauda. Liels paldies! Jums būs vēl tikšas citas tikšanās. Šī bija pirmā eh, viedokļa apmaiņa komitejā un 9. Eh, mārts 12 eh, ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un šos grozījumus mēs apspriedīsim 7. aprīlī, tad, kad būs galīgā ziņojuma pieņemšana, un plenārsēdē tam vajadzētu būt 13. aprīlī. Labi, paldies, ka palīdzējāt mums. Uh, pārvaldīt mūsu izdevumus. Un ir vēl viens darbkārtības punkts, kas, manuprāt, nerada nekādas grūtības. Revizijas palādā ir problēmas, jo tā nevar eh, atrast tāds darbinieks, kā viņiem vajag. Tātad trīs eh, darba vietas aiztē trīs un aiztē viens vienu vietu pārvērst četros eh, pagaidu postaņos AST3. Tur nav nekādu problēmu. Mūsu kolēģis Želās Deprē, kuram bija jāziņo par šo um, jautājumu, viņš man pateica, ka mēs varam tam visam piekrist, līdz ar to varam uh, atbalstīt to, lai revizijas palāta dara to, kas tā jādara. Vai kādam ir jautājumi vai komentāri? Nē? Tad šis jautājums ir pieņemts. Esam izskatījuši visu darbu kārtību, vai ir kādi citi jautājumi, ko gribējāt pieminēt? Nē. Tad uh, sēde ir slēgta.